atturas pieņemts. Kompromiss 16 par pret atturas pieņemts. Tālāk 141 par pret atturas noraidīts, 142 par pret atturas no, pieņemts, 143 par pret atturas noraidīts, 100.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts tomēr. Septiņpadsmitais grozījums. Kompromiss numurs 70 par pret atturas pieņemts. 150. <clears throat> Nē, 154. vēlreiz, kas par pret atturas. 155. Tā, gribat pārvadīt 154. Tas taču ir pieņems, priekš kam jūs gribat pārbaudīt. Nu labi, 154. Beidzam balsot.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 pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 170. par pret atturas noraidīts. 20. kompromiss. Priekšsēdētājs saka, nē, ka tagad balsosim par 20. kompromisu par pret atturas pieņemts. Un tālāk 187. grozījums par pret atturas pieņemts. 188. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. 44. par pret A, nē, priekšsēdētājs atvainojas ceturtais grozījums par pretaturas pieņemts. Piektais par pretaturas pieņemts. Sestais par pretaturas pārbaudam. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 pret 3, 8 noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. Noraidīts pirmais par pret atturas. Pieņemts otrais par pret atturas. Pieņemts un trešais par pret atturas. Pieņemts. Un tagad uh, balsojam par visu normatīvo rezolūciju ar grozījumiem. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un ar 56 par 6 pret un neviens nav atturējies pieņemts. Apsveicam referentu. Kuvaida? From Makovai here? No. Christian, who rep represents Mrs. Mak. Kristian, kas pārstāv Makovējas kundzi. Nu, vienkārši laikam balsosim. Wir kommen jetzt zur frühen Republik Jugoslawien. Un tagad esam nonākuši pie bijušās Dienaslāvijas Republikas Maķedonijas, kas par 34. grozījumu par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 95. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Jāpārbauda. Pārbaudām elektroniski 95. otro daļu beidzam balsot. 1738 noraidīts tālāk. Deviņdesmit sestais grozījums. Tātad 96. grozījums. Kas pār pret? Pieņemts. Beidzam balsot. Tātad 27 pret 25 pieņemts. Simtu trešais, kas par pret atturas noraidīts, kompromiss trīs par pret atturas pieņemts. 114. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 119. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. kas par pret atturas pieņemts, 142 par pretatturas noraidīts, kompromiss 5 par pretatturas pieņemts. Tālāk 156. grozījums. Kas par pret atturas noraidīts? 157. par pret atturas pieņemts. 158. par pret atturas pieņemts, 159. par pret atturas pieņemts, kompromiss 6 par pret atturas pieņemts, tālāk otrā daļa 164. kas ir par otro daļu. Pret atturas pieņemts. Kas ir par trešo daļu? Ā, nē, tā tomēr atkrīt tālāk. 167. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 173. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 178. par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pret 26 noraidīts. Astoties kompromiss par, pret,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 At, pieņemts. Domāju, kas ir jūsu grupas loceklis. Beidzam balsot. 27 pret 26 pieņemts. 215, 16, 18, kas par? Nu, 214 taču atkrita. Nē, priekšsēdājs atvainos jābalso tomēr par 214. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nu, taču izskatās, ka pieņēmts EPP eh, e frakcija novalsoja par, nu, pārbaudam 214. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 23 pret 29 noraidīts. Izsauciens no vietas tulka nedzird. Nu, 23 pret 29. Kādas problēmas? I think I was ten times right. Es domāju, man kāds desmit reiz ir bijusi taisnība un vienreiz es kļūdījos. Nu, tas tāds labs rezultāts. Nu, tā kā nevajadzētu tik ļoti ar lielu uzsvaru mani kritizēt jūsu balsī. Uh, Tālāk 215, 16, 18. Kas par pret atturas pieņemts. 217 par pret atturas noraidīts. 211 war angenommen, nein, wir kommen zu 219, wer ist dafür? 219. pār pret atturas noraidīts. 220. pār pret atturas. Pārbaudam elektroniski. 220. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts ar 3-3 balsīm pret 20 pār. 221 pār. Pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 12 pār. Pret atturas. Pieņemts. 228 grozījums par. Pret. 228. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 par 26 pret. 230 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Divsimt trīsdesmit divi par pret atturas. Tātad vēlreiz 232 par pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 239. par, pret, atturas, pieņemts. 240. par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 251. par, pret, atturas, nē, pārbaudām elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 pret 25 noraidīts. 14. kompromiss par pret pieņemts. 265. par pret atturs noraidīts.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 278. par pret atturas pieņemts. Kompromis 15 par. Nē, tomēr 279. par pret atturas. Nu, kā tad tā Hovit eh, kungu eh, grozījuma nepieņems? Kompromis numur 15 eh, par pret atturas pieņemts. 280. par pret atturas pieņemts. Tātad pret. Pārbaudam, man izskatās, ka 280. pieņēmts, bet pārbaudam. It's uh, 280. 280 ist. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 24 pret 22 pieņemts. 282 par. Pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 288. par pret atturas pieņemts. 292. par pret noraidīts. Kā lūdzu? Nu tā tad Kristiāna dubultais viskijs no tevis vai kā? lai būtu. Nu, tad balsojam par 292 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts.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 26. līdz 30. Kādam ir daudz draugu? Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 3.1. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 3.2. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 3.3. par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 63, 46 eh, par pret atturas pieņemts, 64, 44 par pret atturas pieņemts, tālāk pies, 65 eh, par pret atturas noraidīts. Nu jā, tāpēc, ka jūsu frakcija balsoja. Beidzām balsot. Noraidīts 18 pret 36. 66 par pret atturs pieņemts. 67. pār pret atturas pieņemts. Tas atkrīt. 70. par pret atturas noraidīts, 69. par pret atturas noraidīts, 71 līdz 74 par pret atturas noraidīts. 75. līdz 78. par pret atturas noraidīts. Mēs aizmirsām 72. grozījumu, tātad kas ir pār 72. pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Ceturtais pār pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. 29 pret 27 pieņemts. Un tālāk 5 līdz 10 par pret atturas pieņemts, sestais par pret atturas noraidīts, 11. līdz 14. par pret atturas noraidīts, 17. līdz 20. par pret atturas noraidīts, 21. par pret atturas pieņemts, 22. ir valodniecisks grozījums, 24. pār pret, atturas pieņemts. Un tagad galīgais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Un ar 47 balsīm pār 10 pret tas ir pieņemts. Apsveicam. Mākavais kundze. Nē, tomēr Vaigo kungu. She's always shadowing someone. Wir kommen damit zum Bericht über Serbien. Tāpēc eh, tagad varam eh, balsot par Serbijas ziņojumu. Makalister kungs, eh, vai referentam ir vēl kas piebilstams? Nē. Labi, sāksim balsot. 17. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 18. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 19. kurš par, pret, atturas, norādīts. 22. kurš par, pret, atturas, norādīts. 23. kurš pār pret atturas noraidīts. 24. kurš pār pret atturas noraidīts. 3. kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums 3. Hovita kungs. Savas grupas vārdā es gribētu teikt, ka mēs iebilstam pret šo motisko grozījumu. Negribu tagad atsākt vakardienas debates. Labprāt, m, mm, diskutēsim ar politiskajām grupām pirms plenāra sēdes, bet mēs nevēlamies, lai balsot par šo motisko grozījumu. Šādētājiem neiesaist mikrofons. Ceturtais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ah. Kompromiss 18. 18. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 5. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 6. kompromiss, kurš par? Nē, nē, nē. 41. Eh, kurš par? kurš par 41. grozījumu pret atturas pieņemts. 6. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Motiskais grozījums 2. Lunačikas kundze, kurš par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 88. grozījums otrā daļa, kurš par, pret, atturas, norādīta. 98. Bet trešais uh, mutiskais grozījums ir nobalsots. Nē, mēs par to nebalsojām, jo bija iebildums. Uh, 98. kurš par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 101. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 102. kurš par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss Kurš par? Pret atturas pieņemts. 14. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 131. grozījums pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kurš ir par otro daļu? Kurš pret? Atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīt. Beidzam balsot. 30 pār, 26 pret pieņemta. 15. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 146. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 149. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 150. kurš par, pret, at, pieņemts. 151. par, pret, atturas, noraidīts. 152. kurš par, pret, pret atturas pieņemts 153. kurš par, pret atturas noraidīts 154. kurš par, pret atturas pieņemts 155. kurš par, pret atturas pieņemts 158. 157. kurš par, pret atturas pieņemts. Jauks pārītis. 158. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 159. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 160. Jābalso kopā ar mutisko grozījumu numur 1. 160. kopā ar pirmo mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 173. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 175. grozījums otrā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 180. Otrā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemta. Balsojums ir no beidzies. 32 pār 21 pret pieņemts. 188. otrā pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. 187. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 188. kurš par pret atturas pieņemts. 198. kurš par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss, kurš par pret pret atturas pieņemts. 205. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 208. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 207. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 208. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 209. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 210. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 220. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 221. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 222. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Astotais un desmitais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Devītais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. un 15. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 1. kurš par, pret, atturas, norādīts. 3. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 2. nē, tas atkrīt.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 Tagad pārtrauksim sanāksmi uz 25 minūtēm. Un tiksimies atkal īsi pirms 11. Eksperti vēl nav ieradušos. Es ceru, ka kolēģi tomēr būs eh, vēl zālē. Jauka visiem kafiju pauzi!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 ja.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 Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es gribētu visus aicināt piedalīties uzklausīšanā. Mēs gatavojamies mūsu kolēģa Gabrielus Lānsbērģa ziņojumam. kur viņš runās par mūsu attiecībām ar Krieviju. Tieši tāpēc tiek organizēta šī uzklausīšana. Pēdējās, pēdējos mēnešos šīs attiecības ir kļuvušas arvien nozīmīgākas, tās stāv tādā izšķirošā brīdī, ja mēs domājam par notikumiem Ukrainā. Eiropas parlamentam vienmēr ir bijis skaidrs, ka mēs vēlamies labas attiecības ar Krieviju. Un Eiropas Savienības un Krievijas attiecības būtu pozitīvas, ja katra puse pieturētos pie noteikumiem. Mēs varam konstatēt, ka ar Krīmas aneksiju un Krievijas eh, militārā personāla līdzdalību eh, austrumis, austrumu Ukrainā tiek pārkāptas eh, cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Netiek ņemta vērā valsts integritāte un to tautu neatkarība. Es īsti nezinu, kā tiek definētas starptautiskās tiesības. Mums bija tāds neliels konflikts ar Lavrava kungu Minhenē. Un tad, kad es dzirdēju viņa definīciju par starptautiskajām tiesībām, tad šķiet, ka var mierīgi pārkāpt citu valstu robežas, ja uh, parādās kaut, kādi, kaut kādas vēsturiskas pretenzijas vai kāds vēlas aizstāvēt uh, minoritātes. Starptautisko tiesību definīcija īstenībā m, mm, to neparedz. Es zinu arī citus eh, laikus Eiropā, kas mm, saistās ar manu valsti, un kad arī tika izmantota Lavrova argumentācija. Mēs uzskatām, ka Eiropā šādu argumentāciju nedrīkst pieļaut. Ir jāatcerās par Parīzes hartu un visu pārējo, kas sekoja pēc tam, arī īpašo Budapeštas memorandu. Mums ir uh, jādara viss, lai nebūtu nekādu iespēju uh, izlemt tautu un valstu likteni un uh, pārkāpt uh, starptautiskus līgumus. Vēl pie šīs programmas šie trīs punkti tiek ir jāievēro. Nedrīkst iebrukt valstī tikai tāpēc, ka ir vēsturiskas prezenzijas, ja tiek pārkāptas minoritāšu tiesības, vai arī paša sensitivitāte ir tik liela, ka nākas eh, mierināt pašiem savas bažas. Es varētu šeit minēt simtiem iemeslu, kāpēc mums eh, tādā gadījumā vajadzētu atkal uzsākt karu Eiropā. Mums eh, šie, notik, no, no, šie, šie punkti visiem bija ļoti nozīmīgi. Strasbūrā um, sanāksmē no rīta būs tikšanās ar Eiropas padomes pārstāvjiem un uh, tiks spriest par to, vai uh, Krievu izcelsmes cilvēki Ukrainā ir izteikuši sūdzības par diskrimināciju attiecībā pret viņiem. Un īstenībā mums tika apstiprināts, ka šādu gadījumu nav, nav neviena paša šāda gadījuma. Tas, kas tiek uh, um, minēts propagandā, tas ir absolūti nepareizi. Arī Krievija pati piedalās uh, ministru sanāksmē Eiropas padomē mums ir iespēja ar OECD un Eiropas padomi risināt šīs problēmas. Galu galā šīs institūcijas pastāv, lai uh, mierīgā garā varētu tikt risināti konflikti un lai nevajadzētu vienpusīgi pārkāpt teritoriālo integritāti. Bet šīs abas instances Krievija nav izmantojusi. Un Tas, tiek, tas nav ticis darīts tāpēc, ka nav bijis nevienas vienīgas lietas, kas ļautu izmantot šādu argumentāciju. Es domāju, ka būtu saprātīgi, ja abas puses eh, domātu par labu attiecību veidošanu. Tuvākajās dienās mēs redzēsim, kas eh, sanāks no Minskas eh, divi vienošanās. Ir gan labas, gan sliktas ziņas. Un arī netik sliktas ziņas. Mēs visi zinām, kāda ir šī situācija. Mēs redzam, ka vienošanās jau ir pārkāpta, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļu un dzelzceļu kontrols punktiem. Un mums jāskatās, kas notiks tālāk. Taču viena lieta ir skaidra. Tas viss varēs funkcionēt tikai tad, ka, ja Krievija pati oficiāli atzīs, ka tā ir viena konflikta daļa. Uh, Mīnskā tas taļai tika jau izdarīts, bet mums ir jāskatās, kas notiks realitātē, um, jo ir jāsaprot, ka Krievijai ir jāuzņems arī atbildība par to, ka tā ir viena no konflikta pusēm, nevis tikai puse, kas piedalās konfliktā. Mums uh, tas ir ļoti būtiski. Es uh, priecājos, ka ar Lānsbērģa kunga palīdzību mēs varēsim uzklausīt trīs ekspertus par Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, kas labi pārzina arī situāciju Ukrainā. Es priecājos, ka Marija Mendras no uh, uh, Politisko zinātņu universitātes Parīzē pie mums ieradusies, tāpat arī Mošis kungs no Helsinkiem, no Somijas starptautisko lietu institūta un Forbrika kungs no Vācijas maršala fonda Berlīnē. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt mm, uzklausīt ekspertus tieši šādā kārtībā, un vispirms es vēlētos dot vārdu Mendras kundzei. Ak, nē. Lānsberģi kungs. Varbūt arī viņš varētu teikt īsus ievadvārdus. Viņš varētu varbūt izdarīt tādu īsu kopsavilkumu. Lūdzu, Lānsberģi kungs. Thank you, Chair. Thank you for... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties ekspertiem runātājiem, kur atrada laiku savā ļoti aizņemtajā darba kārtībā, viņi atrada laiku ierasties pie mums un dalīties ar savu viedokli par vienu no svarīgākajiem politiskiem ģeopolitiskiem jautājumiem pašlaik, tas ir Eiropas Savienības Krievijas attiecības. Kad es uzsāku savu darbu, strādājot pie šī ziņojuma, un vairāk cilvēki norādīja, ka tā ir neiespējamā misija mēģināt definēt Eiropas Savienības Krievijas attiecības šajā ļoti nestabilajā laikā. Kā tu to paveiksi? Ja 24 gadus esam mēģinājuši definēt Eiropas Savienības Krievijas attiecības, un tas ir bijis gandrīz neiespējami, un kā tu tagad plāno to paveikt tagad? Īspirms jaunā gada, kad situācija bija relatīvi mierīga Ukrainā, uh, aizsākās runas par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atsākt savas sarunas ar Krieviju un uzsākt atvērt jaunu lapusi attiecībās. Pēc jaunā gada parādījās bildes par uzspridzinātu autobusu un šī stratēģija, uh, no šīs stratēģijas atteicāmies. Kā lai šajā situācijā varētu uh, pat mēģināt nodefinēt kaut kādu stratēģiju attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tas patiešām ir sarežģīts uzņēmums, uzdevums. Un Minskas vienošanās, ko minēja priekšsēdētājs, tā ir ļoti, tas ir ļoti labs piemērs tam, kā Eiropas Savienība pieiet attiecībām ar ā, Krieviju. Šī ā, tiesiskuma pieeja, ka ir jās, jāapsēžas pie viena galda un jāizrunā lietas, bet mēs, šīs ir divas atšķirīgas pasaules Viena pasaule runā par tiesiskumu, par cilvēktiesībām, par runas brīvību, bet otra puse tā ir pavisam cits instrumentu kopums, kuru tā var izmantot jebkurā situācijā, kā vien tā vēlās. Tas ir tikai dažas lietas, kas definē šīs divas atšķirīgās pasaules. Viens no visinteresantākajiem gadījumiem lietām šajā parlamentā bija uh, Uh, Ukraini, Ukraiņu pilots Savčenko gadījums, ka var gluži vienkārši nolaupīt personu no Ukrainas teritorijas, um, apcietināt un spīdzināt, un mums gluži vienkārši jāsēž pie viena galda un jābūt ar to mierā. Un arī pasaules tirzniecības. Pa, tirsniecības organizācijas teikties par gluži vienkārši zemes sagrābšanu Ukrainā. Un tagad um, mēs sazinamies ar Krieviju, ka, ka mums tas jādara, ka mums ir jāveicina kontakti un kaut kādā veidā mums ir jāmēģina būvēt šīs attiecības. Bet jautājums ir tāds, vai mums līdz šim tas ir izdevies, vai arī nē. Vai arī no otras puses tā bija Krievija, kura mainīja mūs, nevis mēs, kas mainīja Krieviju. Esam saņēmuši uh, ziņas par to, ka uh, tiek finansēts partijas Eiropā, korupcijas gadījumi, runas brīvības pārkāpumi, cilvēktiesību pārkāpumi. Tās ir lietas, ko esam ielaiduši uh, savā teritorijā, un tagad tiesam mēs, kurus Krievija maina. Pirms pāris mēnešiem piedalījos sanāksmē, un Eiropas Savienības amatpersona teica, ka mums ir jāuzaicina Krievija un jā, jā, jāpanāk, lai viņi apsēž ar mums pie viena galda, nu, neatkarība, neatkarīgi ne no kā. Un, manuprāt, šāda pieeja jau definējas arī Eiropas Savienības Krievijas attiecības ļoti ilgu laiku. Bet mans jautājums bija šāds, kurš nosaka šo galda izvēli, ja iedomājos tādu ainu, ka Eiropas Savienība un Krievija tieks pie um, viena galda, man šķiet, ka nav īstais laiks to darīt. Mēs jau vienmēr izvēlasimies šādu pieeju. Mēs mēģināsim izmantot diplomātisku pieeju un mūsu noteikumus, bet, manuprāt, tagad tā ir Krievija, kurai jānāk ar savu institīvu, un mums ir jāpieņem lēmums, vai vēlamies viņiem tur pievienoties, ja tiek izpildīti nosacījumi. Tagad ir īstais laiks, kad sākt runāt par Eiropas Savienības Krievijas attiecības stratēģiju. Tā nav neiespējamā misija. Manuprāt, šis ir īstais laiks, kad mēs varētu definēt, kādu vēlamies redzēt nākotnē Eiropas Savienības Krievijas attiecībās. Paldies! Thank you. Nav mikrofona. Atkal nav. Mikrofona. Mēndras skundze. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels gods jums šodien pievienoties un pastāstīt par to, kā es saskatu pašreizējo situāciju. Katram no mums ir paredzēts tikai dažas minūtes, šķiet aptuveni desmit minūtes. Tādēļ man vajadzēja izvēlēties tos punktus un tos argumentus, kurus paust par Eiropas Savienības Krievijas attiecībām. Šī situācija ir nopietna, Es domāju, ka mm, visi, mēs visi trīs saprotam to, ka Krievijas režīms ir tas, kurš ir atbildīgs par attiecību pasliktināšanos. Nu, galvenokārt tas ir noticis dēļ tiešās agresijas austrumu Ukrainā. Mēs uzskatām, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju nevarēs tik viegli atjaunot pat, ja tiks atrasts kāda veida risinājums Ukrainā, jo ir noticis tik daudz, un kā jau priekšsādātājs norādīja, un Landsbērķa kungs to mums nu pat arī atgādināja. Krievijas uh, valdība ir iesaistījusi uh, katra Eiropas Savienības valsts un Eiropas Savienība kopumā viņi mūs ir ievilkuši milzīgā drošības krīzē. Un mums vajadzēja zināmu laiku, lai to aptvertu. Krievijas valdība pārvērta politisko krīzi Ukrainas iekšienē, kas uh, noveda pie Janukoviča atsaukšanas un brīvām leģitīmām vēlēšanām vēlāk Ukrainā, viņiem izdevās pārveidot šo politisko notikumu par milzīgu drošības jautājumu problēmu, kas ir tagad iesaistījis vairumu mūsu valdību un, protams, arī Ukraiņus. Manā, mans arguments ir šāds. Putina valdība izdarīja izvēli. Viņi izvēlējās šo drošības konfrontāciju un ka tāda ir viņu izvēlētā pieeja, ka viņi labāk vēlās konfrontāciju, nevis sarunas, un tas arī ir mums lielākais izaicinājums, jo Eiropa un Eiropas demokrātijas ir labāk gatavas vest sarunas, meklēt kompromisus, nekā atbildēt uz konfrontāciju un intervencēm, jo īpaši tādā valstī kā Ukraina, kas nav dalība valsts. Un 25 gadus ir zināmā mērā bijusi iesprūdus starp uh, mums, Eiropas Savienību, uh, starp NATO un Krieviju. Mums ir jādomā par to, uh, kā esam atbildējuši uz situāciju, kādas mācības esam guvuši no mm, pirmā gada, kāda ir bijusi mūsu reakcija un atbild uz krīzi Ukrainā, un mums ir jāizvērtē, ko Krievijas valdība un armija var darīt, ko viņi nevar izdarīt, un mums ir jāliek uzsvars uz to, kādas izmaksas uh, rada šī intervence Ukrainā varētu jau viegli aprakstīt pagājušā gada notikumus kā tādu Krievijas uzvaru sēriju. Bet no otras puses varētu arī tikpat viegli aprakstīt Ukrainas, atvainojos, Krievijas kļūdas. Un atšķirībā no Krievijas valdības, mēs varam domāt par ilgtermiņa stratēģiju un ilgtermiņa perspektīvu, bet es zinu, ka mani kolēģi padziļinātāk pastāstīs par to, kā funkcionē Krievijas vadība un redzēs, redzēs ir skaidrs, ka Putina kungs drīzāk ir labs taktiķis, nevis stratēģis. Mācības, ko mēs kā Eiropieši un Eiropas Savienība esam guvuši no situācijas Ukrainā, ir tas, ka pirmkārt rīkojamies veiksmīgāk nekā bija sagaidāms, lai gan mēs, protams, nevarējām paredzēt, un, kā Krievija anektēs Krīmu, mēs nevarējām paredzēt tālāko vardarbību, mēs arī nevarējām paredzēt Maidānu un, šo, un Jankoviča atsaukšanu un to, ka Ukraiņi būs spējīgi izvēlēties demokrātisko ceļu un noturēt brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Šeit gribētu uzsvērt to, ka Ukrainas valdība nevēlējās konfliktu, bet viņiem vajadzēja atbildēt uz bruņotu destabilizāciju un bruņotu iebrukumu. Mums, es domāju, ka mēs darbojamies veiksmīgāk nekā bija paredzēts, jo ir jāņem vērā arī šis notikumu apjoms. Jāatzīst, ka mūsu sankcijas pārsteidza Kremli. Arī no tā varam mācīties brīžos, kad varam vienoties un nākt klajā ar ļoti skaidru un vienkāršu politiku. Tā darbojas. Krievija rīkojas nelegāli, un slikti, un ja tā notiek, tad mēs varam rast mierīgus veidus, kā paust Eiropas Savienības un e, rietumu kritiku pret šādām metodēm. Bet, nu, <clears throat> mēs, protams, varējām darboties vēl krietni veiksmīgāk. Ja mēs būtu labāk sapratuši jau pirms vairākiem gadiem, kāda ir patiesā Putīna režīma, režīma daba un ka Ukraiņiem bija ļoti maz iespēja, kā mierīgā veidā pastāvēt, vienlaicīgi uzturot labas attiecības ar Krieviju, bet tajā pašā laikā mēģinot veidot tiesisku valsti un virzīties pretim labklājībai. Mm -hmm mazināt nabadzību, kā tas tātad šī nabadzība, kas valdīja Janukoviča vadības laikā. Un tagad mēs Eiropas Savienība un Eiropas Savienības valstu valdības esam grūtā situācijā, ir grūti saprast, kā rīkoties attiecībā uz Putinu, tas arī izskaidro Mīnskas otro līgumu un Mēs samīstinamies, mēs atgriežamies pie vecā domāšanas veida, pie mūsu vecajām bailēm un nespējas rīkoties. Lai to tā izvairītos, ir svarīgi izvērtēt situāciju. Ir jāaplūko šī situācija, nevis to nevar aplūkot kā Krievijas uzvaru sēriju. Un ir jāapzinās šīs milzīgās izmaksas, ko situācija Ukraina rada Krievijas uh, valstī, Krievijas ekonomikai un Krievijas iedzīvotājiem. Un tas tad arī radīja radī jautājums par ierobežojumiem, kuri šajā režīmā pastāv, tātad ierobežojumi, lai turpinātu karu Ukrainā. Konfrontācijas izmaksas mēs jau ļoti labi zinām, kādas ir ekonomiskās izmaksas Tas nerunāja tikai par sankcijām, bet tas arī ir mm, mantojums pēc gadiem ilgas mm, neefektīvas ekonomiskās politikas. Mm. Jāpatur arī prātā, ka naftas cenas pirms dažiem mēnešiem krietni pazeminājās, bet Putins nekad nereformēja ekonomiku, un viņš izvēlējās autoritāru, nekonkurētspējīgu ekonomisko sistēmu. Mēs zinām, ka Krievija tagad ir krietni vien izolētāka nekā tas bija pirms gada vai diviem. Krievija ir mm, izolēta no vairākuma daudzpusējo organizāciju. Manuprāt, izmaksas uh, Kremlim tagad ir arī augstākas, jo Kremlis bija rēķinājies ar to, ka Ukrainas destabilizācija būs vieglāka, uh, Un viņi nebija rēķinājušies ar to, ka būs nepieciešama krietni vien lielāka militārā iestāde nekā sākotnēji tika plānots. Šodien mums ir jādiskutē par to, kādas mūsuprāt ir iespējas Putinam. Uh, paturot prātā, ka viņam nav neierobežoto politisko, ekonomisko un pat militāro resursu. Jo pareizi izvērtējot iespējas un kapacitāti, no, kas ir Krievijai, tad mēs varēsim labāk arī izvērtēt to, kāda varētu būt mūsu atbilde, kāda varētu būt mūsu ietekme uz Krievijas izdarītajiem lēmumiem un tas arī noteiks un palīdzēs mums saprast, kā mēs varam veidot paši savu politiku. Man šķiet, ka šis novērtējums ir vienprātīgs, ka Krievijas uh, režīma daba ir pamat problēma. Ja Krieviju vadītu demokrātiskāka un tiesiskāka valdība, uh, tāda veida Krievija būtu spējusi pieņemt Maidāna notikums, Janukovi, Janukoviča krišanu un arī Ukrainas izvēli par labu demokrātijai. Gribētu arī norādīt, ka pagājušais gads ir parādījis un ceru, ka šo mācību mēs tik drīz neaizmirsīsim. Parādījās, ka Ukraina nevar būt tilts starp Krieviju un mums. Liela valsts, kā Ukraina, tās iedzīvotāji ir izdarījuši savu izvēli pagājušajā gadā. Viņi nevar palikt šādā starposmā starp revizionāristu, totalitārisku Krieviju un Eiropas Savienību. Tas gluži vienkārši nav ilgtspējīgs ilgtermiņa risinājums. Un mēs nevaram atgriezties pie uh, ilūzijām, ka Ukraina varētu būt neitrāla. Realtātē tas nozīmētu, ka pār viņiem dominēta viņu lielais kaimiņš. To pašu var attiecināt arī uz citām austrumu partnerības valstīm. Tās varbūt ir mazākas, bet viņu drošības jautājums ir cieši saistīts ar viņu politisko režīmu un ekonomiskās attīstības potenciālu nobeigumā, ja domājam par ierosinājumiem. Mums vajadzētu būt gataviem reaģēt uz nekavējošiem un īstermiņa izaicinājumiem un jautājumiem, līdztekus ilgtermiņa perspektīvai un stratēģijai. Šīs abas lietas mums jādara kopā. Ir jāturpina sarunas ja par lietām, par ko tās iespējams, jāturpina sarunas ar Krievijas vadību, jāatbalsta Ukraina, cik vien to varam, bet tajā pašā laikā ir jādomā par Krieviju pēc Putina režīma, jo šāda Krievija būs. Mēs nezinām, kad un kāda tā būs, bet mēs tagad tas, ko varam darīt, ir kontaktēties ar um, alternatīvo elite ar pilsonisko sabiedrību. Pat ja tas ir sarežģīti, mums tas ir jādara, lai mm, visa Krievija tā tad neiesaistītos šajā pārspīlētajā nacionālismā. Tāpat mums ir ar, arī jādomā par Eiropas drošību. Putins ir radījis drošības krīzi, un mums Mēs kā Eiropas Savienība varam uh, pārņemt savu kontroli pār drošības krīzi, mēs varam cieši sadarboties ar citiem sabiedrotajiem, ar NATO, ar ASV, Kanādu un citām rietumu valstīm, kuri vismaz līdz šim ir ieņēmuši tādu pašu pozīciju kā mēs, ja runājam par sankcijām. Un visbeidzot gribētu norādīt, ka lielākais izaicinājums nākotnē būs cīņa pret Krievijas propagandu, dezinformāciju. Mums ir jāatrod veids, kā cīnīties pret neinformētību, pret propagandu. Un Eiropas Savienības institūcijas var strādāt pie politikas, lai tā tad cīnītos pret šo informācijas kāru. Paldies! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, par man doto vārdu. Es arī Vēlos teikt, ka esmu ļoti pagodināts par to, ka esmu uzaicināts piedalīties šajā uzklausīšanā par Eiropas Savienības un eh, Krievijas attiecībām. Savā prezentācijā koncentrēšos uz trīs aspektiem. Pirmkārt, uz vispārējām tendencēm, eh, kuras eh, dominē šajās attiecībās jau ilgāku laiku. Otrakārt, es centīšos veltīt dažus vārtus būtiskām kļūdām, eh, kuras abas puses, īpaši Eiropas Savienība, ir pieļāvusi un turpina pieļaut, gatavojot eh, politisko, politiskās pieejas. Un treškārt es vēlētos teikt dažus vārdus par to, kā es redzu tuvāko šo attiecību nākotnes attīstību. Pirmkārt, par vispārējām tendencēm. Senīt šajās attiecībās tika panākts 2003. gadā, maijā, kad Pēterburgā notikušajā samitā puses apņēmās veidot kvazī integratīvas attiecības, kas pazīstams kā kopējais, kopējā telpa visdažādākajās jomās - kultūrā, drošībā, ekonomikā un tā tālāk. Taču šis redzējums, diemžēl, eh, nekad tā arī nematerializējās, gluži pretēji. Negatīvās tendences eh, guv virsroku. Krievija eh, kļuva arvien autoritīvāka, vērtības kļuva arvien atšķirīgākas, un to nevarēja ignorēt politiskajās attiecībās ekonomiskā konverģence nenotika, un pat Krievijas iestāšanās PTO neveidoja eh, kopējus tirzniecības eh, noteikumus un to ievērošanu, bet drīzāk noved pie jauniem eh, strīdiem. Un laika gaitā attiecības kļuva ar vien sarežģītākas un vaināja, nevis stiprināja savstarpēju atkarību. Eiropas uh, Savienības un Krievijas tā saucamā kopējā uh, kaimiņu teritorijas uh, kļuva par kon konfliktu teritorijā, par spīti tam, ka Krievi, Eiropas Savienība attiecās šādi lūkoties uz situāciju. Runājot par globālām problēmām, tad atbild uz tām bija visai sporādiska un tika pazaudēta iespēja uh, kopīgi risināt problēmas, kas saistītas ar ēs un Krievijas drošību. Eh, tālāk eh, jāatzīmē, ka dažām valstīm attiecības ar Krieviju labāk attīstījās kā citām, bet to, eh, tas kopā nevar kompensēt kopējo attiecību stagnāciju un pat atklātos konfliktus starp Eiropas Savienību un Krieviju kopumā. Īsumā var teikt, ka attiecības, pat neskatoties to, ka ekonomiski tās ir svarīgas abām pusēm, uh, lēnām kļuva par nepieciešamības nevis izvēles partnerību. Eh, veiksmīga stratēģiska partnerība faktiski nebija dienas kārtībā. Dāmas un kungi, kā es jau teicu, zenīts tika sasniegts 2003. gadā. Šobrīd ir 2015. gads, un šīs tendences ir turpinājušās 12 eh, gadus, tā kā mums nav uh, nekādu tiesību teikt, ka mēs nesaņēmām brīdinājumus par to, ka šīs attīstības neat, attiecības neattīstās um, pareizā virzienā. Un faktiski Ukrainas konflikts jau ir kulminācija procesam, kas norisinājās un ilgu laiku un ir sācies sen. Krievu analītiķis eh, Georgijs Baucis jau atkārtoja, ka viņš ir Krievu analītiķis, ka patiesā ietekme Ukrainas kon konfliktam ir tāda, ka tagad visi beidzot var beigt izlikties. Krievija var beigt izlikties, ka tā ir Eiropas daļa, un uh, Krievija. Un arī Eiropas Savienība var beigt izlikties, ka tā ir vajadzīga Grieķija. Un jāsaka, ka uh, faktiski konceptuāli ir jāvienojas par cita veida Krieviju. Pluralist, pluralistisk, pluralistiskāku un tādu, kas ir spējīgi dzīvot Eiropā ar Eiropas vērtībām, bet, diemžēl, šobrīd ar tādu Krieviju mēs vairs nevar runāt. Mm, jo eh, šīs izmaiņas, eh, kā Krievija mainījās, ir sistēmiski. Eiropas Savienībai ir it kā e, visu laiku jāveido labas attie attiecības ar Krieviju, bet e, šī mantra ir kļūdaina, jo stratēģijas saskata e, mērķi pašu par sevi, nevis instrumentu, kas ļautu kopā risināt kopējas problēmas. Un eh, kā diskurs tas viss radīja iespēju, ka Eiropas Savienība vairāk interesē eh, divpusējo attiecību uzlabošanu ar Krieviju, kas eh, konsekventi demonstrē to, ka Krievija nevēlas saskatīja drāmu attiecībās, un Krievija visu laiku uzsvēra, ka nav nepieciešams neko dramatizēt, un, un Krievija visu laiku atbildēja, ka ir, ir, viss ir ļoti dramatiski, un mums ir um, viss, kas jāpārveido. Krievijas modernizācija uh, kas tika popularizēta Medvēģeva laikā, uh, rāda, cik ļoti nevērtīga ir iesaistīšanās pašas iesaistīšanās dēļ, bet vēl lielāka problēma ir nespēja uh, abām pusēm uh, prognozēt vienas otras uzvedību konflikta situācijā un kalibrēt savu atbildi. Un abas puses, un tas ir svarīgi, uh, šķiet kļuva pārāk pašpārliecinātas eh, tad, kad sāk tuvoties Ukrainas krīze. Es neņēmu nopietni Krievijas atklātos brīdinājumus, ka asociācijas nolīgums starp Ukrainu e un ES būs, eh, tiks uzlūkots kā nedraudzīgs akts un sarkanās līnijas šķēršošana. Nu, es jau šeit negribu teikt, ka Eiropas Savienībai nevajadzēja parakstīt šo vienošanos, jo asociācijas nolīgums ir Eiropas Savienības intereses, taču Briselē vajadzēja sagatavot eh, plānu ārkārtas situācijām, kā tik galā ar Krievijas eh, pretstāvēšanu un uh, veikt attiecīgus drošības pasākums pret Maskavas rīcību un pēc tam tos šos te plānus automātiski realizēt. Eh, ļoti bieži rietumi skatās uz Krieviju tikai no to, tās ekonomikas trūkuma viedokļa, bet eh, neskatoties to, ka Krievija ir ekonomiski vāja eh, un tai varbūt nav pietiekami resursu, tā ir gan stipra, lai spēlētu savas politiskās spēles un tā lieliski spēja izmantot uh, savas priekšrocības konfliktos. Krievi, eh, toties Eiropas Savienībā ir vairāk resursu, bet mazāk spēju eh, izmantot eh, savas stiprās puses. Faktiski tas viss bojā reālo priekšstatu. Mm, vēl kāds krievu analītiķis Karaganovs raksturoja Krieviju uh, kā nestabilu ekonomisku veidojumu, kas bez mērķa virzās uz priekšu lai, un mēģina sasniegt savus mērķus. Jāsaka, ka tas directionless gaggle, tas ir, eh, kas ir zaudē ieskatu savās eh, morālajās saistībās un kaut kā tā. Un eh, tas saskan arī ar ārpolitikas koncepciju 2014. gadā, kas deklarē vēsturisko rietumu uh, lejupslīdi. 2014. gadā Maskava negaidīja, ka Eiropa demonstrēs uh, tik lielu atbalstu Ukrainai. Taču ir jāatzīst, ka uh, gaidas par to, ka Krievija uh, veik, uh, kā ES veiks noteiktu spiedienu, uh, tomēr bija zināmas. Maskava kādreiz pārliecinājies atbalstīt tās demokrātijas attīstības politiku, bet 2008. gadā Eiropas NATO dalību valstis bloķēja uh, iespēju uh, blokam pievienoties uh, Gruzijai un Ukrainai, lai uh, nekaitinātu Krieviju, bet gal galā vēlāk Krievija uh, tik un tā rīkojās tā, kā tā vēlējoties. Attiecībā uz uh, Krīmu ekonomiskās sankcijas uh, tika ieviestas visai negribīgi no ES puses. Uh, Un faktiski nekas netika darīts, eh, pat nestoties to, ka Krievija nepildīja savas saistības. Un šajā brīdī, un nonāku pie gala secinājumiem, nekavējoša eh, notikumu attīstība eh, attiecībās starp Krieviju un es neizskatās iedvesmojoši. Šīs at attiecības var iesaldēt un vai tās vispār var kaut daļēji uzlabot, tas ir liels uh, vai. Un nodarīto postu nevar uh, salāpīt ātri. Strateģiskās partnerības paradigma uh, beigu beigās ir jānodod arhīvā. Attiecības ekonomikā acīm redzot saglabāsies, taču iespējams um, zemākā līmenī, ieskaitot arī zemāku ambīciju līmeni, plānojot nākotni. Un tam ir trīs iemesli. Vispirms. Pirms konflikta tendences, par kurām es jau runāju sākumā, saglabāsies. Piemēram, e, diversifikācija enerģijas jomā. Eh, tas eh, turpināsies, nevar atgriezties pie bijušās situācijas pirms 15 gadiem. Un runājot par vispārīgāku ekonomiskās uh, dzīves līmeni, ja Krievi nepildīs savas PTO sa saistības, diez vai tā pat tiešām atbalstīs brīvo tirzniecību abās eh, Atlantijas okeāna pusēs. Otrais iemesls ir acīm redzamāks. Krievijas ekonomiskā krīze padarīs to mazāk pievilcīgā ar zem investoriem. Un ņemot eh, pārāk varētu pasliktināties politiskās attiecības, eh, atti, attiecības biznes kļūs arvien uzmanīgāk investējot Krievijā. Bet runājot par lobby ietekmi Briselē un atsevišķās dalību valstīs, Uh, arī to spiedienu samazināsies, jo paliks mazāk naudas, lai to varētu realizēt. Un uh, trešā lieta - uzticēšanās uh, politisko līderu uh, starpā starp Eiropas Savienību un Krieviju diez vai var tikt atvien atjaunot īsā laikā. Un pat šis uh, pragmatisks ekonomisks sadarbības scenārijs, kurš ir iespējams vispozitīvākais scenārijs, uh, ir lielā mērā atkarīgs no konflikta atrisināšanas Ukrainā, nevis konflikta iesaldēšana. Paldies! Thank you very much. Paldies. Forbriga kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādātāji, paldies arī vicepriekšādātājiem. Man ir patiešām liels prieks un arī gods būt šeit. Esmu šeit pirmo reizi. Tad, kad mums bija šīs diskusijas pirms gada, tad, ja mums būtu bijušas šādas diskusijas, tad mēs noteikti būtu atzinuši, ka ne visas attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju ir ideālas, bet te ir tomēr kaut kāds pragmātisms un attiecības ar Ukrainu Krievijai nav nekāds šķelšanās punkts. Bet pēc gada šī situācija ir mainījusies. Tas, ko mēs esam pieredzējuši Ukrainā līdz šim, ir mm, robežu konfrontācija starp Krieviju un Rietumiem. Mm, Rietumos Krievija ir vien vairāk tiek uzskatīta par problēmu un pat par apdraudējumu. Tad, kad radās šī izpratne, daudzi un prasīja, kādi tad ir cēloņi šai jaunajai konfrontācijai. Dažiem šķiet, ka Putina personība un uh, racionālisma trūkums ir uh, galvenais iemesls. Citi saka, ka ir jāvaino ārējie faktori, tā skaitā Eiropas Savienības un NATO neizpratne par Krievijas interesēm vai par Ukrainas politiku. Manuprāt, uh, Lai saprastu šo milzīgo Krievu problēmu, ar ko mēs visi saskaramies, mums vajadzētu skatīties kur citur. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties uz um, izmaiņām Krievijas varas mehānikā pirms, dažas gadus pirms Ukrainas krīzes. Agrāk ārlietu politiku galvenokārt uh, vadīja tas, ka ir jāsaglabā vara iekš, iekš, valsts iekšienē. Uh, Un tagad mēs redzam, ka šis vājums no ārpuses ietekmē to, kas notiek iekšienē. Es gribētu tagad nāk klajā ar dažiem secinājumiem. Pirmkārtām, izmaiņas Krievijas varas politikā. Tad, kad Putins pirmo reizi nokļuva pie varas, tad Putina galvenais mērķis bija nodrošināt stabilitāti iekšienē. Tas notika pēc mm, desmit gadiem, kad valstī bija eh, ļoti nemierīgi laiki. Mm, gal galā viņam izdevās nodrošināt zināmu stabilitāti, un daudzi Krievijā viņu apsveica. Ar šo Krieviju, Krievijas stabilitāti Eh, Putins varēja gūt labumu no naftas cenām, tie bija ar apmēram 30 ASV dolāru par barelu, un eh, šī naftas cena pieauga līdz 130 eh, dolāriem par baleru, barelu 2008. gadā. Tas ļāva viņam kompensēt gan elīti, gan arī visu sabiedrību, un visi varēja aplaudēt viņa valdīšanas stilam šīs valdīšanas stils bija vienkārša - autokrātija un uh, materiāla labumi. Tad, kad Putins atgriezās pie varas 2012. gadā, bija skaidrs, ka ar to nepietiks. Pirmkārtām Putins atgriezās pie varas ar eh, sliktu leģitimitāti. Bija protesti un eh, bija redzams, ka vismaz daži krievi vēlas izmaiņas eh, viņu valsts arhaiskajā pārvaldībā. Otrkārt bija redzams, ka ieņēmumi nebūs tik labi kā agrāk. Krievijas pašas ekonomiskā izaugsme sāka sarukt un pasaules resursu cenas arī samazinājās, ko mēs tagad varam pieredzēt. Tieši tāpēc bija vajadzīgs jauns stils. Putins um, pievērsās nemateriāliem labumiem. Viņš runāja par Krievijas varenumu, viņš eh, runāja par to, kā vēsturiski uh, Krievijai ir mm, nodarīts pāri, un viņš runāja arī par to, ka viņa vienīgā loma ir vērsties pret ASV. Viņš uzskatīja, ka uh, Krievi ir tāda kā uh, unikāla uh, civilizācija. Uh, Viņš uzskata, ka krieviem ir jāveic unikāla misija, un tas prasa upurus no visiem, un tie, kas nevēlas ne šādus upurus, tiek uzskatīti par nodevējiem. Šīs izmaiņas radīja dažādas sekas. Pirmkārtām, Putins var mm, valdīt tikai ārējo konfliktu uh, pastāvēšanas laikā, un tieši tāpēc šie konflikti ir jāveicini. Krīma ļoti labi viņam palīdzēja. Tas uh, ļāva uzlabot eh, eh, Putina eh, pozīcijas sabiedriskās domas aptaujās par 85-90%. Ļoti daudzi apšaubīja Putina atgriešanos prezidenta amatā, bet tagad šī ietekme ir sarukusi. Krievijas elite neizjūt nekādas izmaksas, vai nu te būtu runa par tādu teritoriju kā Krīma, uzturēšana vai arī uh, rietuma sankcijas. Uh, Un tāpēc ir vajadzīgs jauns konflikts. Eh, jauns konflikts, kas varētu uh, gūt tikpat labus rezultātus kā Krima. Un tieši tāpēc arī uh, Krievi pievēršās Austrum Ukrainai. Ir skaidrs, ka šai loģikai ir vajadzīga tālāka uh, attīstība pēc Ukrainas iespējams Moldova, uh, iespējams Baltkrievija, Kazahstāna un beigās pat iespējams Baltijas valstis. Otrās sekas. Krieva ar, Krievija arvien vairāk atgādina karu laika sabiedrību. Konflikti uh, ārpusē ļauj uh, veicināt Krievijas iekšpolitiku un ekonomiku. Tagad ir redzams, ka autoritāra kontrole kļūst arvien plašāka un tiek izdarīts spiediens pret jebkādiem uh, disidentiem, ko bieži vien sauc par piekto kolonu. Mēs redzam, ka administratīvais spriediens tiek izdarīts pret pilsonisko sabiedrību, tiek arī uh, pa, paplašināta valsts kontrola pār mēdījiem. Valsts propaganda kļūst ar vien eh, izteiktāka. Mēs redzam, ka cenas ar vien pieaug, eh, sankcijas ir eh, nodalījušas Krieviju no uh, rietumu tirgiem, un Krievijas valsts ir vienīgais aizdevējs. Un līdz ar to nauda ir pieejama tiem, kas ir vistuvākie Putinam. Pats svarīgākais ir tas, ka militārais un drošības sektors kļūst ar vien pietuvinātāks valsts sektoram. Eh, iz, izdevumi kļūst ar vien lielāki un uh, redzams, ka šie, eh, šie, šie izdevu samazināšana neatieksies uz drošības sektoru. 2015. gada budžetā ir paredzēts 10% samazinājums visās budžeta pozīcijās, izņemot aizsardzību. Uh, Krievija tiek eh, pamazām pārveidota par eh, pastāvīgu konflikta valsti. Tas ļoti labi sasaucas ar pēdējo 20 eh, gadu attīstību. Ņemot vērā šo Krievijas transformāciju, Eiropas reakcijai ir jābūt ilgtermiņa reakcijai divos virzienos. Pirmkārtām ir jāveicina, jāmaksimizē sava aizsardzība un ir jāsamazina arī mūsu atkarība no Krievijas. Kā pastiprināt aizsardzību? Un šeit nav runa tikai par militāro aizsardzību. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka Ukraina šodien ir pirmā frontes līnija cīnoties par Eiropu. Ja Ukraina apturēs Krievu agresiju citas, um, ne, ja netiks apturēta šī agresija, tad citas Austrum partnerības valstis būs nākamās. Ukrainai ir vajadzīgs um, atbalsts daudz plašākā apmērā kā pašlaik. Ar finansiālu atbalstu nepietiek. Politiski arī Ukraina nevar būt Eiropas Savienības kandidāta valsts. Visā šajās jomās atbalstu vajadzētu palielināt. Tas pats attiecas arī uz Moldavu un Gruziju, kur um, Krievijas izdarītais spiediens noteikti sekos pavisam drīz. Uh, Protams, ir jāskatās arī uz tālākām aizsardzības līnijām, kas arī ir jāstiprina dažādos veidos. Pirmām kārtām tās ir Baltijas valstis, kur uh, Krievija jau tagad izdara tiešus militārus draudus. Pēc tam jāskatās uz centrālajiem Balkāniem, kas arī ir ļoti atkarīgi no Krievijas ietekmes gan politiskā, gan ekonomiskā ziņā. To uh, pierādīja Putina vizīte Budapeštā šonadēļ. Uh, Tas attiecas uz visu Eiropas austrumu daļu. Šeit ir vajadzīga konsolidācija un investīcijas. Galvenā aizsardzība tomēr ir vienotība Eiropiešu vidū un vienotība ar ASV un citām rietumu valstīm. Šī vienotība pēdējā gada laikā ir bijusi patiešām izteikta, un tas, protams, mūs iedrošina, bet par to tomēr ir jādomā. Uh, Nākamais ir jāmēģina vērsties pret eh, Krievijas m, mm, iesaistīšanos eh, savās austrumu kaimiņu valstīs. Pēdējā gada laikā ekonomiskās sankcijas, kas tika ieviestas pēc ilgas vilcināšanās, ir devušas savu ietekmi. Šo ietekmi m, eh, palielināja arī naftas cenu dramatiskais kritums. Uh, bet eh, sankcijas nav pilnībā izmainījušas Krievijas politiku, un tās arī nevarēja to izdarīt, ņemot vērā iepriekš izklāstītos argumentus. Tās nevajag atcelt vai samazināt, bet ir jādomā par Krievijas attieksmi pret sankcijām. Pirmām kārtām vajadzētu uh, samazināt ieņēmumus, kas ļauj veicināt Krievijas agresiju. Pirmkārtām tie būtu ieņēmumi no naftas produktu eksporta, apmēram 40% pēc naftas cenu krituma eh, to varētu viegli aizstāt. Tas pats attiecas arī uz iepriekš īpaši neierobežotajiem finanšu darījumiem gan Krievijas iekšēnē, gan ārpusē, jo īpaši te ir runa par SWIFT darījumiem. Šādā veidā tiktu uzlikti mm, ļoti lieli finanšu ierobežojumi eh, Krievu eh, mēģinājumiem veikt agresiju. Tāpat arī ir jādomā par Krievu ietekmi Eiropas Savienības valstīs, vai nu politikā, ekonomikā vai mēdījos. Mūsu esošās institūcijas, gan izlūkošanas iestādes, gan mēdīju uzraugi, eh, nav eh, pārāk eh, domājuši par šāda veida sankcijām. Tieši tāpēc mums ir jādomā par esošajiem resursiem, kurus varētu veltīt eh, šādiem mērķiem, un vajadzētu nodrošināt, lai mēs sekojam līdzi Krievijas politiskai darba kārtībai. Šeit var eh, pievienot arī citus politiskus pasākumus, ir jādomā par mūsu atkarību no Krievijas enerģijas resursiem un arī eh, par Krievu, Krievu valodā runājošo iedzīvotāju integrāciju daudzās Eiropas Savienības valstīs. Es saprotu, ka daudz kas mm, no tā, ko es teicu, izklausās eh, varbūt uztraucoši daudziem no jums, vai arī smieklīgi kādai daļai no jums, bet eh, es eh, domāju, ka pēdējais gads man nav pārāk ļāvis uh, būt mierīgam. Mūsu Krievija ir negatīvi pārsteigusi jau vairākas reizes. Tieši tāpēc uh, mums eh, būtu jābūt pēc iespējas labāk sagatavotiem un vajadzētu priecāties, ja gadījumā šī sagatavošanās nav vajadzīga. Paldies! Mr. Sarasvolski. Sarieša Volska kungs. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, apsveicu jūs, priekšsēdētāju un Landsbērģi kungu, par to, ka esat norganizējuši šo diskusiju par bijušā PSR. He, es daži komentāri. Es lielā mērā piekrītu tam, ko teica runātāji, bet daudz viet biju arī pārsteigts. Uh, bet nu varētu. Varbūt citi cilvēki bija pārsteigti, bet es personīgi ne, un arī daudzi citi no Austrum Eiropas nebija tik pārsteigti. Nu, varbūt ir labi, ka esam zaudējuši savas ilūzijas. Varbūt tas ir par vēlu. Mm, diskusijas. Lasu Lordu palātā. Uh, mm, arī bija ļoti interesants, ka iesaistīju. Un līdz pat tam brīdim viss bija kārtībā, viss devās pareizā virzienā, bet bija tikai viens jautājums. Vai mēs izdaram kādus situāciju, izdaram kādus secinājumus no šīm ilūzijām, kļūdām? Un atbildi, manuprāt, ir nē. Es augstu vērtēju to, ko teica Landsbergi kungs Um, um, varbūt nežēlīgi. Viņš teica, vai tiešām tie esam mēs, kuri maina Krieviju, ka tiek mm, tad, projicēts mūsu vērtības un uz vērtībām balstīta politika, nu jāatzīst, ka tās ir tikai ilūzijas, tā ir Krievija, kas mūs, koro, kas mūs sabojā, kas mūs maina. Un mm, tas jau šāds paziņojums um, mazina vērtību visam, kas ir noteikts mūsu līgumos, kas mazina mūsu uh, Eiropas Savienības pamatvērtības. Un Mendras skundze, kur teica, ka mēs negaidījām notikumus situāciju Krimā, šo panelu sastāva veidoja Rietuma Eiropas pārstāvju, bet Austruma Eiropas pārstāvjiem nekad šo ilūziju nebija. Jūs teicāt, ka negaidījām situāciju Krimā. Tad uh, atgādināšu, kā uh, ārlietu komiteja, kur es vadīju, kad eskalēja situācija Gruzijā, jau toreiz 2008. gadā mēs teicām, ka Krima būs nākamā. Jūs varbūt to nezinājāt un tad 2009. gadā bija vēstule. Slavenā vēstule, kur sagatavoja Austrumu un Centrāla Eiropas intelektuāļi un politiķi, tos parakstīja daudzi, gan Havels, gan Valensa un citi, kuri brīdināja par Krieviju, ka Krievija ir trauc. Par to smējās ASV, un to nekādā veidā neņēma vērā Rietumē Eiropā. Un ir skumji, ka tagad, kad jau ir par vēlu, izrādījās viņiem bija taisnība. Nu, tādēļ ir jautājums, kādēļ bijis nepieciešams tik daudz laika, lai saprastu Krieviju? Un nu, kāda tam būs cena? Un, ja nepieciešams tik daudz laika, vai tad šie paši cilvēki, kuri pēdējo 12 gadu laikā ir pārpratuši situāciju, jā, es drīz beigšu, kādēļ cilvēki, kas ir pieļāvuši kļūdas līdz šim, kādēļ viņi turpina pieturēties pie savas līnijas, jo laiks iet uz priekšu un, Krievi, un Ukraina zaudē aizvien vairāk savas teritorijas. Un ko darīt? Ir. Un, ja Fārbrika kungam ir tie, taisnība, ka Ukraina ir uh, ārkārtīgi svarīga savienībai, tad mums ir jāpieņem lēmumi un jārīkojas. Mēs, mums, no, mums Eiropas parlaments ar visskaidrāko galvu no visām institūcijām mums ir jāvirzās priekš un jāierosina politiskie risinājumi situācijai ar Krieviju. Paldies! I want to be sober in this question, I do not know. Vai varam būt saglabāt skaidru galvu šajā jautājumā, nezinu. Tagad man ir jāslēdz runātāju saraksts, citādāk mums nebūs iespējas uzklausīt visus, lūdzu visus pieturēties pie divu minūšu runāšanas limita. Gielas kundze. Thank you, uh, President. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par prezentācijām, kas bija ārkārtīgi interesantas un skaidrs, ka mums ir diametrāli pretējas viedoklis par to, kā risināt sit, attiecības ar Krieviju, jo īpaši ņemot vērā um, situāciju Ukrainā. Un tad var atsaucies uz pagājušu piekdienu publicēto ziņojumu, kurā norādīts, ka uh, Eiropa neapzinājās situācijas nosē, nospietnību pieejot krīzē Ukrainai mums kā savienībai ir uzmanīgi jāizvērtē sava atbilde. Mums tas nopietni jāizvērtē, un lai sagatavotu spēcīgāku Eiropas Savienības nostāju, tad šis ir jautājums par tad, Um, manuprāt, ka pagājušās nedēļas vienošanās vairs nav spēkā, Kīva ir norādījis, ka viņi nevar atsaukt savus viedokļus, savus uh, ieročus. Un tad kāds ir jūsu viedoklis par šo uh, Normandijas formātu un kā jūs domājat par to, ka ir tikai divas dalība valstis, kas ir uzņemšas uh, vadošo lomu? Man ir liela vilšanās, ka uh, apvienotā karaliste nav ieņēmusi um, vienu no šīm vietām. Pagājušajā tika norādīts, ka pastāv risks, ka civilās lidmašīnas varētu, tam varētu uzbrukt Krievijas, uh, Krievijas militāristu un uh, jādomā arī par drošības finansēm, tik norādīts, ka Krievija ir tikpat liels apdraudējums uh, Eiropai kā islāma balsts. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem iespējamiem uzbrukumiem? Jā, paldies. Prieks. Tad es saku Tānaka kungs. Jā. Mm, Krievija ir patiesi apdraudējums un, uh, un attiecības starp apvienoto karalistu un Krieviju divpusējās arī ir bijušas īpašas jau vairāk gadu garumā, kopš Ļitviņenko uh, tika nogalnāts mūsu teritorijā. Bet, nu, varbūt ir taisnība, ka mums vajadzēja nopietnāk uztvert Krievijas apdraudējumu jau krietni ātrāk. Un tas, ko viņš uzskata par mm, pazemojamiem pagātnē, piemēram, Kosova un citi piemēri, ir iespējams, ka pēdējos desmit gadus viņš jau ir plānojis savu atriebības stratēģiju uh, lai tad izveidot tādu lielāku un totalitārāku Krieviju ar gala mērķi tad mm, veicināt Eiropas Savienības sabrukumu. Un tātad uh, situācija Ukrainā ir daļa no Putina lielā sapņa plāna un ka tiek militārais militārie resursi tiek izmantoti, ja tas ir nepieciešams. Krievija ir pārkāpusi gandrīz visas savas starptautiskās saistības pēc Krīmas aneksijas un arī pēc situācijas attiecības Ukrainā, bet ja vēlamies labāk saprast Putina kungu, jāatcerās, ko reiz teica uh, Staļins, cik daudz uh, apakšnodaļu ir pāvestam uh, Nu, manuprāt, mēs tiešām te dzīvojam varbūt tādā paralēlā pasaulē, kā jau norādīja Landsbērģa kungs, un jādomā par to, kā Krievija saskata starptautisko situāciju un kā viņi vēlās, kādu viņi vēlās situāciju nākotnē. Kas, ja tālāk tiks pārskāpts Mīnskas otrais nolīgums, es domāju, ka mums vajadzētu palīdzēt Ukrainai. Uh, cīnīties pret tālāku teritoriju sagrābšanu, bet daži mūsu deputāti ir pret šādu risinājumu, viņu valdības ir pret to. Un ir, ir arī lielas valstis, piemēram, Vācija, kas atbalsta striktākas sankcijas, bet, manuprāt, Eiropas Savienības Krievijas attiecībās pašlaik dominē Putina kungs. Paldies priekšsādātā. Es tagad nevēlos piedāvāt tādu pilnīgu pārskatu pār situāciju no ALDE grupas, jo mūsu panelrunātāji sniedz savus viedokļus. Mums ir uh, jāpanāk tiesiskuma atjaunošanās, un tā ir ļoti sarežģīta situācija. Madras skundze jau teica, ka mums ir jādomā par to, kāda būs Krievija pēc Putina ēras, bet tas varbūt būs pēc pieciem vai pēc desmit gadiem, ja Putins zina, kā rīkoties ar varu. Kādus citus kanālus mēs varam izmantot, ar ko mēs varam sazināties Krievijā? Ja domājam par ekonomiskajām sankcijām kopā ar gāzes un naftas cenām, tam ir milzīgi ietekmi, bet vai tas tiešām spēs panākt Putina ēras beigšanos. Varbūt ir citas iespējamas sankcijas. Militārais atbalsts Ukrainai, es to varētu atbalstīt, jā, tad Mīnskas vienošanās jā, tad tiks pilnībā pārkāpt. Tas ir viens no iespējamam. Bet patiesais jautājums ir, kā mēs varam atbalstīt Krievijas sabiedrību. Paldies! Paldies! Āmžas kundze! Es arī dzirdētu gribēt viedokli par Mīnskas otro vienošanos un gribētu dzirdēt, kā jūs izvērtējat rietumu perspektīvu uz Krieviju Mīnskas vienošanos kontekstā. Vai šeit netiek turpināta tāda naiva stratēģija attiecībās Krieviju, jo tā vēl joprojām ir balstīta uz pamadomu, ka uh, notiek tikšanās ar uzticamu partneri, bet realitātē Austrum Ukta, Ukrainā tiešām nerodas iespējas, ka var uzticēties tiem cilvēkiem, ar ko tiek vestas sarunas. Ja tas tā ir, kā tad rīkoties pēc Mīnskas otrās vienošanas un pati pagājušajā dēļ Austrum Ukrainā piedzīvoja, ka tas, ko cilvēki tur vēlas, ir miers, tātad militāro aktivitāšu izbeigšana. Mēs rietumos zinām, ka miers ir vajadzīgs, bet um, Ukraiņi arī paši ļoti labi saprot, ka miers ir vislabākā alternatīva, bet neviens pašlaik nesaprot, ko Eiropas Savienība ir gatava darīt, lai panāktu uh, mieru. Paldies! Thank you, Chairman. Um, I was horrified that one speaker. Paldies. Um, dzirdēju, ka izskanēja, ka ir jānosēdina Krievija pie sarunu galda neatkarīgi uh, ne no kā, un es tam varu uh, piekrist. Eiro Ukraina nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet bija ļoti spēcīgs signāls, ka uh, sadarbības līgums, ko parakstīja Mandara, uh, sākumā ir tas, ka Ukraina vēlas mums pievienoties un ka mēs pat, kā parlaments esam sākuši runāt par tirzniecības, sākām starptautiskajā tirzniecības komitejā. Viens no rotājiem norādījām, ka a, Eiropas Savienībai nav ilgtermiņa stratēģijas, bet tā nav taisnība. Mums ir jādomā par to, kas notiks, ja, ko darīs Krievija, ja Serbija pievienosies Eiropas Savienībai. Uh, Un vai nu mums patīk Putins vai nē, man nepatīk, bet viņš ir demokrātiski ievēlēts prezidents. Tādēļ mums arī ir jāturpina demokrātiskas savienības. Bieži vien tiek norādīts, ka Eiropas Savienība ir uzturējusi uh, mieru uh, Eiropā, bet es tam līdz galam nevaru pietikt, tāpēc, domāju, ir jāizbeidz šīs imperialistiskās ekspektācijas. Viens no runātājiem jau ļoti uh, dairunīgi uh, uh, rezumēja situāciju par diskusijām Lordu palātā par situāciju, un polijas deputāts pasvītroja to, cik atšķirīgas ir perspektīvas attiecībā uz šo situāciju dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tad šī kopējā ārlietu un aizsardzības politika, diemžēl, nevar darboties vienādi visu dalību valstu interesēs. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Lielas paldies par šo trešo komentāru. Mēs jau bijām pieraduši pie šī MH210 lidojuma. Jūs eh, organizējāt ārkārtas sanāksmi, un eh, mēs gaidam šo, šos pierādījumus. Kaut gan ir satelīti, kas mums tos varētu dot. Jūsu komentāri par Mario Poli. Eh, kur uh, it kā viss tika attaisnots, bet jūs mums nepastāstījāt par Doņetsku un par Lugānsku, par to, kas uh, tur notika desmit dienas pirms tās tika propaganda, uh, bombardētas. Uh, Un mēs dzirdam šo propagandu, kas runā vienā balsī, bet ir cilvēki nu, Francijā dažādi uh, filozofi, kas domā pilnīgi pretējo. Tāpēc, priekšsēdētāji kungs, paldies par šo vācu franču iniciatīvas sabotāžu, sabotāžu, ko izdarīja vācietis. Un to atbalstīja arī Anglija Gribu atgādināt, ka Francija, Vācija, Anglija šīs lielās valstis jūs neatbalsta. Kā vārdā jūs runājat, par kādu Eiropu jūs iestājaties? Vai par naida Eiropu, nodevības Eiropu? Washington. Manchmal habe ich den Eindruck, äh, das sagt man ir radējies iespējas, ka uh, līdz šās zināšanas nav nemaz tik spožas. Ja ir izdot aizdevumi, tad tie man ir jāatmaksā. Uh, es gribētu tagad dot vārdu Plenkoviča kungam. Paldies, priekšsēdētāji Brok, paldies uh, mūsu panelistiem. Jā, jūs tiešām um, uh, iezīmējāt situāciju. Uh, Um, un raksturojot to, cik tālu var palielināties un paplašināties Eiropas Savienību un NATO, ņemot vērā, ka Krievija ir mūsu kaimiņš. Bet e, jūs pareizi arī atzīmējāt, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami ne ekonomiski, e, ne politiski. Nestoties to, ka kopumā Krievijai, e, Ukrainai pēdējo 20 gadu laikā ir piešķirts daudz līdzekļu vairāk kā jebkurai citai Austrum Eiropas valstī bet eh, arī politiski. Nu, fiziski Ukraina ir Eiropas valsts, 49. pants. Eh, tā tad uz to attiecas, eh, vairākas parlamenta rezolūcijas arī saskaņā ar to. Bet tas it kā ir atstāts nacionālas kompetences zinā. Tātad ziņā, kāds būtu jūsu padoms, vai jūs prāt ir pietiekami? palīdzēt Ukrainai kļūt eh, par valsti, kas pati izlemja, eh, kāda būs tās virzība nākotnē. Paldies! Bostināra kungs, paldies priekšsēdētāji. Es varu tikai piekrist visiem trīs eh, runātājiem un paldies viņiem. Ir ties, kā daži kolēģi minēja, ka šajā parlamentā uh, jau bija valstis, kas teica, ka e, Krievija nav, nerīkojās pārsteidzoši, bet tik un tā daudzas balsis joprojām jūtas pārsteigtas, un daži runā kā Krievijas e, rādio. Bet kas tagad ir? E, Krimas okupācija. Nu, tas ir uh, Krievijas uh, stilā realizēts uh, akts. Mums tā tad ir okupācija, kas praktiski ir Minhenes līgums tikai mūsdienās. Un Krievija um, izmēģina savas uh, provokācijas, un cits savukārt mē, mēģina izskaidrot Eh, Krievijas uzvedību. Un nu, tā ir tāda Hitlera eh, stila uzvedība, tā kā mums ir jārēģē, un mēs tagad rēģējam Čemberlēna stilā. Un labi zinām, kad Čemberlēns eh, rīkojās ar Vāciju tā, kā viņš rīkojās, apmierinot Hitleru, tad izraisījās otrais pašsaules karš. Nu, nevajag, tie, kam ir šie naivie priekšstati, vajag atgriezties pie mūsu vēstures. Jautājumu runātājiem, ko Eiropa var darīt, eh, lai eh, izveidotu eh, NATO līdzvērtīgas aizsardzības kapacitātes un kas Eiropai būtu jādara, lai cīnītos pret Krievijas propagandu, ieskaitot partiju un NVO finansēšanu, kura kļūst par piekto kolonu Eiropā, ieskaitot Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms eh, runā Van Ordenkungs. Nu, šis ir jautājums par Krievijas demokrātiju un Krieviju. Un esmu tāds augstākā karotājs un saprotu diezgan labi Krievijas uzvedību, Krievi respektē spēku un uh, viņa ekspo, uh, rīkosies skaldi pēc skaldi un valdi principa. Uh, un realizēs dezinformāciju, teroraktus, Krievijas saprot, cik vērtīgi ir iebaidīt sabiedrisko domu eh, rietumos un gatava iz, eh, izaicināt un pārbaudīt, vai eh, rietumiem ir kādas sarkanās līnijas, par kurām tālāk nevar iet. Un es gribētu lūk jautāt runātājiem, vai Putinam ir skaidra stratēģiska problēma, pro, tātad perspektīva, kāda ir viņa mērķi, vai arī viņš vienkārši izmanto iespējas, kas nāk viņam priekšā. Diemžēl priekšsēdētājs nerunā ar mikrofonā, tulka nedzird. Nākamais runātājs - Austrēvičus kungs. Jā, Austr, uh, autoritāra Krievija ir problēma, ar ko mēs tagad saskaramies, un Krievija ļoti veiksmīgi ir e, izraisījusi diskusijas nevis starp mums un viņiem, bet e, strīdus mūsu sabiedrībā, pat šajā parlamentā. Šis parlaments ir piemērs, kādu smadzeņu skalošanu Krieva veiksmīgi ir realizējuši Rietumē Eiropā. Ja Krievija šodien, šajā gadā, maijā, pēkšņi sākt runāt krieviski un no janvāra vāciski un arī angliski un spāniski, uh, nu tad tas faktiski dod eh, Krievijai iespēju turpināt šo smadzeņu skalošanu un piegružot cilvēku prātus. Un es tiešām vēlētos jautāt mūsu paneļrunātājiem, kādā veidā mums būtu jāaizsargā sava sabiedrība no šī informācijas kara. Krievija jau daudz gadus eh, to izvērš pret mums. Paskūkungs vēlētos eh, atzīmēt, ka visu triju ekspertu analīze bija ļoti līdzīga. Un, manuprāt, tā centrējas ap faktu, ka režīms Mos Maskavā ir, nu, īstais vaininieks tajā, kas notiek un strateģiski jārisina situācija. Un jautājums tādēļ būtu, vai Puķins ir diktators vai arī viņš ir kaut kas, mm, nu, ir kāda labojama kļūda. Nu, tā tad šī te e, kopējā nostāja e, zinātnieku aprindās varbūt var palīdzēt e, nonākt pie lēmumu. Viens no iemesliem, kādēļ Es domāju, ka ir labi, ka mēs esam varējuši varbūt pārvarēt šo te pelēko zonu, kas vienmēr ir pastāvējusi starp austrumiem un e, rietumiem, un vienmēr austruma Eiropas valsts ir bijušajā pelēkajā zonā, bet tagad mēs tā kā uh, esam pievienojušies konkrēti vienai pusē, un līdz ar to esam e, izjaukuši politiskās uzbūves modeli, kāds eksistē Eiropā 50 gadus. Uh, Un ja kāds eh, lolo kāds ilūzijas par Krieviju, tad es gribu teikt, ka mēs esam zaudējuši ticību Maskavas idejām un stratēģiskā pārliecināšanās ir jāturpina, lai arī kādi eh, Krievijas apmierināšanas pasākumi kādam varētu būt prātā. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Priekšsēdētāji, Izaicinājums, kādu Eiropai izvirza Krievija, ir ilgtermiņa izaicinājums, tieši tāpēc mums arī jārēģē ilgtermiņā. Te nav runa tikai par incidentiem Eiropā. Ir valstis, kas vēlas virzīties uz rietumiem, bet ir jādomā arī par to, kas notiek Eiroāzijas teritorijā. Šeit ir runa ne tikai par ekonomiskām integrācijas struktūrām, bet arī par politiskām struktūrām. Šeit ir runa par valstīm, kas eh, ģeopolitiski ir eh, saistīts ar Krieviju, un tādas valstis kā Armēnija, piemēram, ir bloķētas, tās nespēja normalizēt uh, savas attiecības ar Eiropas Savienību vai Eiropu slēgt asociācijas līgumus. Mums ir jādomā par mūsu rezervēm, ne tikai par sankcijām, bet arī par reakciju, un mūsu reakcija pirmkārtām ir mūsu aizsardzības stiprināšana. Mums ir iespēja likt Krievijai saprast, kā mēs reaģēsim, ja viņi uzsāks agresīvākus soļus. Mums ir jādomā arī par iespēju nodrošināt pātrinātu Gruzijas iestāšanos NATO. Mūsu rezerves saistās arī ar aizsardzības stiprināšanu. Ziemeļeraps valstīm Lietuvai, Latvijai un Igaunijai, kurām ir robežas ar Krieviju. Protams, mums ir jādomā arī par NATO, bet mums ir jādomā arī par diplomātisku reakciju. Un šādā veidā mēs, piemēram, varētu pozitīvi reaģēt uz Ukrainas lūgumu uh, Uh, ievest viņu valstī mieru uzturēšanas spēkus. Mums to vajadzētu darīt. Tāpat arī mēs varam rēģēt morāli. Krievija melo par vēsturi. Tieši tāpēc ir patiešām žēl, ka uh, parlaments un komiteja neatbalstīja debates par 70. gada dienu, kad Centrāla Eiropas valstis tika aizmirstas Jaltā. Mēs e, varētu izvairīties šādā veidā no konfrontācijas ar Krieviju. We'll Mums visiem tagad vajadzēs runāt angļu valodā. No šī brīža netiek paredzēts tulkojums. the arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Micro. Micro. Jaz ne pričakujem aplauza po današnji razpravi in sploh mislim, da so aplauzi precej neokusna zadeva, kadar gre za razprave o tako resnih eh, zadevah, kot je vprašanje vojne in miru Eh, mislim, da je zelo dobro bilo zadeto, eh, ko je nekdo rekel, da mi ne znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod,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 po mili volji okupira teritorij druge, zem, druge države in, in, eh, in eh, vojaško intervenira. Vendar pa mislim, da bi morali, kadar se pogovarjamo zlasti o Ukrajini, nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu,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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav ki so bile neposredno prizadete s sovjetsko brutalnostjo okupirane in, in doživljale to pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. vem da mi boste vzeli besedo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 sedenju za mizo in pogajanju Weigel, ni. Please. Hvala lepa za pozornost. Jaz Thank sem se prijavil much. za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background